Thank you, ladies and gentlemen. Paldies, dāmas un kungi. Es zinu, ka šī diena ir ļoti aizņemta parlamentā un paralēli notiek daudzas uzklausīšanas, bet lūdzu deputātus ieņemt savas vietas zālē. So, good afternoon. Labu pēcpusdienu visiem un sveicu pie mums Elžbetu Bienkovsku, komisāru samata kandidāti. Sveicu arī Buzeka kungu, kurš ir Rūpniecības pētniecības un enerģētikas komitejas priekšsēdētājs, eh, kuru es vadīju arī iepriekšējā mandāta laikā. Un Šī tātad ir apvienotā uzklausīšana, kur piedalās IMCO un ITRE komitejas deputāti. Uh, Tāpat gribu sveikt arī deputāts no NV un Jurī komitejām, kā arī transporta komitejas deputāts, kas tikuši uzaicināti šodien piedalīties uzklausīšanā. E, Teletirks komiteja ir komiteja, kas atbildīga par vienotā tirks funkcionēšanu, ieskaitot pasākums, kas saistīti ar eventuālo vienotā tirgus apstākļu e, šķēršļu likvidēšanu. Ekonomisko interešu veicināšana patērētāju vārdā, kā arī arī vienotā tirgus normu īstenošanas uzraudzības komiteja. Mēs ar nepacietību gaidām šo uzklausīšanu, lai dzirdētu, kā Bjankovskas kundzes uh, Um, darbības manas pieminētajās jomās palīdzēs uh, Eiropas Savienībai atrisināt uh, minētajās jomās esošos izaicinājumus. Es ļoti ceru, ka komisārs amat kandidāte izprot mūsu rūpes uh, par um, iekšējā tirgus attīstību, lai dotu konkrētu labumu uzņēmumiem, izaugsmēji, patērētājiem, MVU, darbaņēmējiem. Un tagad došu vārdu manam kolēģim Buzeka kungam, lūdzu. Paldies, līdz priekšsēdētājs kundze, paldies, Viki. Sveicu jūs visus, bet īpaši silti gribētu sveikt komisāra amata kandidāti Elžbetu Bjenkovskas kundzi, Visi Eiropas parlamenta deputāti no piecām komitejām man kolēģi pirms mirkļa teica, ka viņi labprāt ir šeit klāt un sveicu arī Eiropas eh, sabiedrības pārstāvis šeit, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, uzņēmumu pārstāvjus un visus jūs, kuri sekojat mūsu uzklausīšanai Eiropas parlamenta interneta mājaslapā. ITRE komiteja ir komiteja, kas atbildīga par rūpniecību, uzņēmēju darbību un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tie ir jautājumi, kas veido komisāra amata kandidātes eh, eh, portfeļa svarīgu sastāvdaļu. Un, ja domājam par konkrētspējīgu Eiropu, mums ir jādomā par komunikāciju pakalpojumiem, trans-Eiropas tīklu attīstību, enerģētiku, kosmosa izpēti un apguvi, un arī klimata jautājumiem. Un visi šie jautājumi atrodas ITRE komitejas kompetencē bet daži jautājumi, eh, kā īpaši svarīgi, ir iekļauti arī Bienkovskas kundzes eh, atbildības sfērā. Un visās manas pieminētajās jomās mēs gribam dzirdēt, kā komisāra amata kandidāte ir iecerējusi uh, darboties. Dažas tehniskas piezīmes pirms sākam uzklausīšanu. Atbilstoši komisijas apstiprinātajām vadlīnijām, e, uzklausīšana jāveido tā, lai deputāti e, varētu atbildēt uz diviem jautājumiem. Vai kandidāts ir atbilstošs e, ieņemt um, amatu kā komisārs un vai viņam vai viņai ir pietiekamās kompetences izpildīt uh, attiecīgos uzdevumus. Jums bija pieejams eh, Bienkovskas eh, kundzes dzīves gājuma apraksts, finanšu interešu deklarācija kopā ar um, ehm, um, ehm, pavadu vēstuli, ko sagatavojuši mūsu kolēģi no jūrī komitejas, uh, kā arī atbildes uz rakstiskajiem jautājumiem, kas iztulkots visās oficiālajās valodās. Procedūra, kā parasti, bet vēlreiz atkārtošu. Komisāra amata kandidāta tiek aicināta eh, uzstāties ar ievadu uzrunu neilgāku par 15 minūtēm, pēc tam viņai būs 5 minūtes uzklausīšanas procesu noslēgumā, noslēguma piezīmēm jautājumi. 45 jautājumi no Eiropas parlamenta deputātiem no dažādām komitejām, bet galvenokārt no IMCO un ITRE komitejām būs iespējams uzdot jautājumus arī Envi, Juri un Tran komitejas deputātiem, bet ne tik daudz, jo mans pieminētās trīs komitejas ir asociētās komitejas šajā uzklausīšanā. Mēs darbosimies pēc tā saucamā ping-pong principa ar triju minūšu klasteriem, kur uh, eh, vienu minūtu jautājumu uzdošanai, divas minūtes atbildēji. Ir ļoti svarīgi ievērot uh, Uh, paredzēto uzstāšanās laiku. Piecu minūšu tolerances uh, mārža. Un es atvainojos arī uh, komisāra amata kandidātas kundzei desmit sekundes jums pielaidas mārža. Jūs varat runāt desmit sekundes ilgāk nekā atvēlētās divas minūtes atbildēji, jo mūsu rīcībā ir tikai trīs stundas. Pirmais jautājuma rauns. Jautājums uzdos politisko grupu pārstāvji. Tulkojums tiek nodrošināts 23 oficiālajās valodās, tādēļ visi runātāji var izmantot savu dzimto valodu. Kā es teicu, sēde tiek pārraidīta parlamenta interneta mājaslapā. Nu, un tagad pāriesim pie pašas uzklausīšanas. Eh, komisāra amata kandidātas kundze, lūdzu, dodu vārdu jums 15 minūtes.